Okay. Welcome every... Labi, labrīt visiem, kas ir klāt šai sanāksmē. Vēl dažus gaidām. Es neesmu paredzējusi neko ziņot kā priekšstādātāja tukšai talpai, tā tad atliksim tos vēlāk, vēl uz vēlāku laiku pirms balsojumu. Tā tad vai ar šādām izmaiņām darba kārtība tiek apstiprināta? Labi, liels paldies! Tad tagad varam pāriet pie korporatīvās vadības satvara Eiropas uzņēmumiem. Grozījumu izskatīšanas referenti ir Ašlī Foks. Lūdzu, vārds jums, Foks kungs. Paldies, priekšstādātāji. Esmu pagodināts runāt tik pārpildītā zālē šorīt vēlos pateikties kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumu šai, šai ziņojumu. Daudz es vērtēju augstu un arī tiks iekļaut. Jāsaka, ka daudzi grozījumi patiesībā iet nepareizā virzienā un mēs nevarēsim tos pieņemt. Es ļoti cieši sadarbojos ar Sebastianu Bodu um, bīroju. Viņš ir um, atbildīgais referents, atbildīgai komitejā, juridisko lietu komiteja. Man jāsaka iesākumā, ka šajā ziņā mums jāizmanto atšķirīga pieeja, atšķirīga no tā ziņojuma, uh, kas tika izstrādāts par uzskaitītajām sarakstā iekļautajām finanšu institūcijām. Strādājot pie tā ziņojuma, mēs vienojamies, ka mēs izmantosim samērīgu pieeju un sistēmiskas finanšu iestādes mēs eh, vienojamies skatīt atšķirīgi no citām iestādēm. Īpašas, eh, īpaši pasākumi CRD 1I4 ir īpašas. Šiem noteikumiem jābūt striktākiem, ņemot vērā sistēmiskos ierobežojumus, kurus uzliek dažādas finanšu iestādes. Uh, Taču citi uzņēmumi, kas nav finanšu iestādes, nav uzskatām par riskantiem uzņēmumiem, un tie nav uzskatāmi par kaut kādiem draudiem mūsu finanšu sistēmai. Un līdz ar to eh, te jāizmanto atsevišķa pieeja. Ja mēs izmantojam tādu pašu pieeju, tad mēs ar to kaitētu tikai konkurētspējai, patērētājiem un izaugsmē. Tirgus noteikumiem ir jāveicina izaugsme un konkurētspēja. Priekšstādātais skundze, mēs redzējām, kādu ietekmi atstāja Sorbenoks likums ASV, tas ne, nenovērsa finanšu krīzi, un tas tikai papildināja izmaksas uzņēmumiem un kompānijām. Uh, un e, vairoja administrīvo slogu. Tātad man bija pavisam skaidri, mums jāļauj vienkāršiem parastiem uzņēmumiem, kas nerada sistēmisku risku pašām sevi pārvaldīt. Izvērtēšu grozījumus un kompromisu grozījumus, kuru, kuri, kā uzskatu, e, virzās tādā pašā loģikā. Ir tikpat tādi paši, kādi ir e, mani grozījumi bijuši, un cieši sadarbosies ar Bodu kungu un citiem, lai nodrošinātu mm, kompromisu grozījumus. Ja pareizi saprotu, grozī, eh, balsojums būs 19. 20. decembrī, tātad līdz Strasbūrai būs izstrādājis kompromisu grozījumus. Liels paldies, saka priekšstādātāja dodu vārdu referentiem Galperts kundze, vai jūs gribat izteikties, lūdzu? Kas varam ciepēn? Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka bija daudz konstruktīvu priekšlikumu. Tie, ar tiem jau tagad kolēģi ir nākuši klajā. Tie varbūt nebija tik labi izstrādāti, tati, taču parādījusies arī jauna tēma. To arī skatīsim. Vairums grozījumu ņem vērā komisijas zaļo grāmatu un mēģina stiprināt uzņēmumu pāraudzības, korporatīvās vadības atvaru. Ir daudz diskusijas, kas vēl netika noslēgtas, jo te viedokļi dalījās, piemēram, tas attiecas uz administratīvo padomi par tās izveidi un daudzus tematus Mm, skatījušie priekšlikumi. Vairums no grozījumiem ir atbalstāmi, tomēr ir arī tādi, mm, kas dodas pārāk tālu nacionālajā pārvaldībā vai kas grib univers, uh, uniformēt uh, ekonomisko pārvaldību. Tātad tos mēs nevaram atbalstīt. Vēl ir dažas problemātikas jomas, kuras gribu uzsvērt. Pirmkārt, uh, pastāv problēma saistībā ar pieeju. Te es piekrītu kolēģiem, kas nāca klājā ar grozījumiem. Tie saka, ka līdzšinējais princips nav bijis pietiekoši efektīvs. Tur ir runa par zaļo grāmatu un par trūkumiem, kas ierobežo sistēmas kvalitāti. Šajā gadījumā ir jāstiprina Eiropas regulējums vai vismaz jālabo šis ietvars, jāizmanto informācija, kas jau ir mūsu rīcībā. Domāju, ka šis priekšlikums ir labs. Korporatīvās vadības satvars Eiropas uzņēmumiem nodrošinās labāku ekonomisko pārvaldību. Tāpēc komisija jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Tas, piemēram, varētu attiekties uz vadītāju atalgojuma unificēšanu. Tātad, lai šeit būtu saistīta sistēma. Te galvenokārt jāņem vērā arī uzņēmuma intereses. Tātad te ir vēl sīkāk jāizstrādā šie noteikumi. Un vēl ir jāparedz eh, vienlīdzības starp abiem dzimumiem. Mēs zinām daudz pētījums, ir eh, statistikas dati, kas liecina par pretējo. Sieviešu klātbūt administratīvajā padomē ir pozitīva, tā ir ticis secināts, un līdz ar to mums būtu jāizteno institīva, lai sievietes labāk tiktu pārstāvētas šādās padomēs. Taču es neuzskatu, kā te ir jānosaka konkrēti skaitļi. Tomēr gribu sacīt, ka jāuzsvarā vienlīdzīgs atalgojums sievietēm un vīriešiem tādos pašos amatos. Manā skatījumā šis problemātiskais mērķis ir jās, jānodrošina tā, lai uzņēmumam eh, nebūtu nekāda problēma caurskatāmība. Mm, tas ir arī akcionāru interesēs. Pateicos kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem, un es uzskatu, ka mēs labi varēsim sadarboties ar eh, atzinumu sagatavotāju. Paldies! Paldies, priekšsādātāja Vulfkungs! Uh, jā, vielen dank! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies arī Ešlijam par sagatavoto ziņojumu. Paldies par sniegtajiem paskaidrojumiem. Domāju, mēs visi esam viensprāts, ka piedzīvojam arī uzticības krīzi. Pilsoņi mums vairs neusticas. Un viņi arī vairs neusticas uh, tirgus ekonomikas sistēmai. Jāņem vērā tas, kā uzņēmumi tiek veidoti un kontrolēti, un tādēļ ziņojums tieši tagad uh, ir iegūs īpaši lielu nozīmi, ņemot vērā, protams, apmeklējumu šajā zālē, tas varbūt tā nešķiet, bet ziņojums, nestoties uz to, ir ļoti būtisks. Gribēju pateikt dažus komentārus. Mums, protams, ir jāatrod risinājums, kas ņem vērā pašreizējo situāciju, un mēs negribam mazināt konkurēt spēju, mēs tieši otrādi vēlamies to spēcināt. Bet neesmu pārliecināts, vai mēs varam apgalvot, ka eh, valdības, eh, ka uzņēmuma aplikšana ar nodokļiem mēs atstāsim paša uzņēmuma ziņā. Īstenībā šeit ir jāievieš konkrētas normas un vadlīnijas, savādāk nebūs pietiekami uh, labas tādas platformas. Mēs uzskatām, ka piedāvātais uh, ir pietiekami labs priekšlikums, bet ir jākonstatē, ka ir jābūt eh, tādam ētikas kodeksām visās eh, Eiropas dalību valstīs, bet ne visās tas tiek pilnībā ievērots. Kādēļ tas netiek ievērots? Bieži vien paskaidrojumi nav pamatoti. Kas notiek Vācijā? Es noteikti zinu vairāk nekā vienu uzņēmumu, kur uh, valdes priekšsēdētājs uh, pēc tam, kad viņš ir beidzis savas vadības funkcijas, pēc tam viņš uzreiz kļūst, piemēram, par uh, uh, uzraudzības padomes priekšsēdētāju, di izpildu direktoru, un līdz ar to viņš tāpat uh, paliek valdē. Es neuzskatu, ka tas būtu pareizi. Un tādēļ vajadzētu parūpēties, lai šādas situācijas neatkārtos, jo uh, Līdz ar to šis cilvēks, eh, kas joprojām mm, paliek uzņēmumu valdē, var piekopt to pašu uzņēmumu politiku, kas varētu būt bijusi aplam pirms tam, kad viņš bija valdes priekšsādētājs. Līdz ar to mums ir e, jāsaprot kādu pieeju mēs uh, izvēlēsimies, un ir skaidri un gaiši jāpasaka, ja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs pēc tam vienkārši turpina darboties valdē citā funkcijā, nu tas mums nav paprātam. <clears throat> Un tālāk, ja mēs runājam par uh, to, ka uzņēmums pieprasa izņēmuma normas, tad mums ir arī jānorāda uz pieļautajām kļūdām, ja tādas tiek pieļautas. Un, ja uzņēmums ir pārkāps konkrētas direktīvas, tad tas arī ir jānosauc vārdā. Cik mandātus varētu piešķirt vienam valdes loceklim? Uh, Un šis jautājums noteikti ir saistīts ar to, par kādu sistēmu mēs īsti runājam. Eiropā ir apmēram divas vai trīs atšķirīgas vadības struktūras, piemēram, kontinentālā uh, vadības struktūra, kad uh, valde ir aktīva, joprojām operatīva, un ir vēl tāds, tāda uzraudzības struktūra, tā sauktā uzraudzības padome. Tālāk ir, tātad šī ir tā divu ātrumu sistēma vai divu sliežu sistēma, un tālāk ir tāda vienpusēja sistēma, ko izmanto, piemēram, Lielbritānijā un Īrijā. Ir viena vienīga uzņēmuma valde, un valdes locekļi vai nu darbojas kā izpilda darbinieki, tātad kā izpilda direktori, vai arī nē. Un šādai padomei ir, nepie, šādai valdei ir nepieciešams daudz vairāk laika, lai veiktu savus uzdevumus, nekā tādai padomai, kas eksistē, piemēram, kontinentā citās Eiropas valstīs. Un ir nepieciešams ierobežot pilnvaru skaitu, jo, piemēram, viens cilvēks nevar darīt pilnīgi visu. Uh, ir jāievēro arī sistēmas nospraustās robežas. Piemēram, Šveicē un Francijā ir atkal cita sistēma. Piemēram, ir viens aktīvs valdes priekšsēdētājs, bet valdi vada uh, pārvaldības padomes deleģētais loceklis. Ja mēs runājam par <clears throat> mandātu skaitu vienam, vienai personai, šis skaits noteikti ir jāierebu, jāierobežo. Kāds varētu būt augstākais maksimālais skaitlis? Nu, protams, ir bijušas eh, noteikts pārbaudas, ir bijuši pētījumi. Manuprāt, mandātu skaits, eh, pilnvaru skaits varētu būt maksimāli astoņas, ņemot vērā to, ka, piemēram, priekšsēdētājam ir divi mandāti, ja jūs esat, piemēram, kaut kāds administratīvās padomas priekšsēdētājs, jums ir divi mandāti, ja jūs esat vienkārši valdes loceklis, jums ir viens mandāts, un ja jūs esat priekšsēdētājs divos uzņēmumos, tātad jums jau ir četri mandāti. Uh, Protams, par to varētu vēl diskutēt, bet es domāju, ka šo mandātu skaitu drīzāk vajadzētu ierobežot nekā palielināt. Ešlijs uh, eh, noraidīja šo domu, bet es uzskatu, ka ir jāparūpējas par to, lai uzraudzības padomas locekļi tiktu kontrolēti. Protams, valdes locekļi arī tiek vērtēti, viņus vērtē valdes vai personālā komiteja, bet, protams, arī ir jāvērtē šīs uzraudzības padomas locekļi. Un Varbūt, ka te varētu um, ņemt, uh, izmantot kādu ārpakalpojumu sniedzēju, kādu uzņēmumu no ārpuses, kas varētu pēc skaidri nospraustiem kritērijiem uh, izvērtīt, cik uh, efektīvi, piemēram, šī uh, administratīvā padoma ir darbojusies. Ja mēs runājam par algām un atlīdzību, jākonstatē, ka vairums uzņēmumu, kas uh, izmaksā algas gan valdes locekļiem, gan kas. Uh, Mums noteikti vajadzētu šeit eh, ieviest stingrākas normas un runājot par valdes locekļu kopīgo algu, domāju, ka šeit vajadzētu ieviest detalizētākas uh, normas un pieprasīt, lai mēs varētu uzzināt par katru personu, cik tad viņš īsti saņem līdz pēdējiem centam. Tālāk runājot par sievietēm vadošās pozīcijās, uh, Domāju, ka nevajadzētu ieviest kvotas, kā teica iepriekšējā runātāja, bet uzņēmumiem pašiem vajadzētu uzņemties saistības, piemēram, skaidru un gaišu pateikt, apmēram pēc pieciem vai desmit gadiem gribam pieņemt darbā tik daudz sieviešu augstos amatos un tā tālāk. Un tas, protams, ir attiecīgi jāatrunā. Un, protams, gada atskaitē ir jāatzīmē, cik liela tad šī sieviešu kvota ir kļuvusi. Un tālāk referents saka, ka ik ceturkšņa atskaites vajadzētu anulēt saskaņā ar caurskatāmības direktīvu, bet paliksim pie caurskatāmības direktīvas, tāda ir mani uzskati, nevajadzētu tagad kaut ko grozīt. Nu jā, mums nevajadzētu apšaubīt to, cik liels būs šī ziņojuma svars. Protams, dažas normas varbūt vēlāk eh, liksies liekas, bet ja mēs atteiksimies no caurskatāmības direktīvas izmantošanas, tad mums to varēs vēlāk pārmest, ka mēs negribam pietiekam daudz caurskatāmības, ka mēs te kaut kādus trikus taisām, bet nē, tas mums nav vajadzīgs, mums tāda negatīva publicitāte nav vajadzīga, tāpēc no tā atteiksimies. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāji Paskālūdzu. Oui, merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, es izteikšos īsāk par iepriekšējā ēnu referentu, jo es būtībā piekrītu viņas sacītēm. Nu, es te sīkāk par to nestāstīšu. Mēs iesniedzām grozījumus, lai noskaidrotu, vai vadības noteikumiem būtu jābūt uh, paskaidrojošiem uh, vai pilnīgi saistošiem. Piemēram, Francijas gadījumā Wolfa Klīns, Wolfs Klīns sacīja, ka daudzās uh, Eiropas valstīs ir MEDEF eh, ētikas kodeks, ko ir noteikušas eh, noteikuši franču uzņēmumi, un tie nav īpaši saistoši noteikumi, tie arī bieži vien netiek īstenot. Bet tātad mēs iestājāmies par comply and explain, tātad izpildiet un paskaidrojiet. Un mēs gribētu šeit eh, ieviest stingrākus noteikumus. Uh, lai Eiropā būtu visi noteikumi šai ziņā vienādi un būtu godīga konkurences situācija. Runājot par kvotām, uh, eh, Volfs Klīns šiet neiestājas par kvotām, taču kad konstatējam, ka vairumā valstu, kurās nav saistoši noteikumi, kurās nav šie kvotu noteikumi, situācija neuzlabojas, piemēram, runājot par Franciju, kotētajos uzņēmumos, piemēram, tajos, kas figurē Francijas biržā, Parīzes biržā, tad sieviešu šo uzņēmumu valdēs ļoti maz. Uz 2014. gadu ir noteiktas kvotas, un līdz ar to tagad tomēr ir redzams zināms progress, un nevajadzētu šo terminu kvota uztvert kaut, kā, kaut ko ļoti ļaunu. Uh, Bet tad, kad kvota tiek iekļauta noteikumos, tad eh, tas palīdz, un mēs, protams, varam arī paredzēt zināmu elastību. Un tagad atgriežoties pie pēdējā punkta, tur tiek minēts par uh, trimestra ziņojumu. Te varētu arī pielikt elementu attiecībā uz vērtību. Protams, ka te um, nekāda skaidra teksta nav, jo runa par grāmatvedības direktīvu, bet varētu iekļaut tādu noteikumu, ka visu uzņēmums nebūtu novērtējums tikai pēc uh, Mm, īstermiņa novērtējumu, bet te ir jāparedz ilgtermiņa novērtējums, jo šodien ir eh, tādi kā cikliski noteikumi attiecībos grāmatvedību. Ja mēs paraugāmies uz valstu parāga, parādiem, tā situācija var uh, pasliktināties. Un uh, Tad ir zināms spiediens uz vērtētājiem, kas grib attainot pašreizējo situāciju savos novērtējumos, kaut gan viņiem tas būtu jāņem, te būtu jāņem vērā desmit gadu ilgs termiņš. Un es domāju, ka arī šis aspekts manā skatījumā būtu atzinumā svarīgi iekļaujams. Un runājot par atalgojumu, par kvotām, par līdztiestību starp sievietēm un vīriešiem, es domāju, būtu jādod prioritāte ierobežojošam, regulējošam ietvaram, protams, paredzot arī pārejas eh, periodu un nu, zinām elastību šo noteikumu īstenošanā. Paldies! Turpin priekšstādātāji, vēl, vēl kāds vēlas izteikties? Labi, tad es runāšu. Kā jau sacīja referents, mums ir uzmanīgi jādodas uz priekšu, kas ir. Uh, Eh, mūsu komitejas un kas ir juridisko lietu komitejas kompetence un, protams, daži korporatīvās vadības pasākumi jau ir iekļauti kapitāla prasību direktīvā. Tātad mums ir eh, jāskatās, kas ir mūsu ziņā un kas nē, izvērtējot priekšlikums mūsu komitējā. Man šķiet, es te iesniedzu tikai vienu grozīmu, jo es eh, pieturos pie stingrāka ieskata attiecībā uz uh, noteikumu izpildus un paskaidrojumu pienākumu sistēmiskiem uzņēmumiem. Es domāju, tad ir kādam jāpārbauda, vai šis paskaidrojums ir pamatots. Un es domāju, te nav nekas jāpaskaidro par to, kas ir sistēmiska uh, sistēmas uzņēmums. Tā nav, tas nav tikai sist, eh, finanšu uzņēmums. Piemēram, Emron gadījumā eh, tika zaudēti 22 eh, tūkstoši darba vietu un citā lielā uzņēmumā 85 tūkstoši. Eiropā bija pārmelāt uzņēmumu problēma 2003. gadā Uh, uzņēmumos strādāja 60, pār pa 66 tūkstošiem darbinieku. Un šodien pēc tā skandāla darbinieki tai uzņēmumā ir vairs tikai 30 930. Un šai gadien arī tika nelietīgi izmantots direktīvas, lai finansētu šo kompāniju. Vēl arī citas eh, sistēmiski uzņēmumi kas liecina par problēmām. Un skaidrs, ka eh, problēma sāks vienā uzņēmumā, tad tā atkal pārmats arī uz citām, citiem uzņēmumiem. Uh, piemēram, uzņēmums. Uh, uzņēmums, kas ir bāzāts Luksemburgā, bet kuram pavisam pasaulē strādā 263 tūkstoši uzņēmumu. Evas ir uh, 30 miljārdi eiro, uh, un 64 tūkstoši uzņēmumu. Un Nīderlandiešu Shell arī nodarbina pār par 100 tūkstošiem darbinieku visā pasaulē. Tātad tās ir milzīgas korporācijas, un jebkas, kas notiks tur, ietekmēs tikpat lielā mērā kā finanšu sektorā noteikušais. Tātad uh, mans pieņēmums, neatkarīgi no tā, vai jums patīk vārds saistoši vai nē, ja jums ir paredzēta šī procedūra, eh, izpildīt no pienākums un paskaidrojiet, tad, protams, ir jāraugās, kāds ir reālais paskaidrojums un vai tas ir pamatots. Es negribu, lai tas vienkārši kaut kur parādās tīmekļa vietnē. Es vēlos būt pārliecināta par to, uh, ka re, likumdevējs, regulators ir e, tiešām pārbaudījis šo paskaidrojumu, vai to jūs e, saucat par saistošu vai nē. Tās ir mans mērķis, un man šķiet, ka sistēmiskiem uzņēmumiem e, tas būtu jādara, un mēs savā komitejā tad šādi varētu uzlabot situāciju. Tas arī viss no mans puses, un dod vārdu atkal referentam. Th thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka Jūs ļoti pareizi izteicāties par tiem uzņēmumiem, kas varētu radīt sistēmisko risku un tā, tiem uzņēmumiem, kas veido daļu no finanšu arhitektūras. Protams, mēs te runājam par ļoti lieliem uzņēmumiem, ko jūs minējāt savā runā. Mēs eh, uzklausījām arī Konfana kunga priekšlikumus un eh, piedāvājumu uzlikt ļoti stingras normas attiecībā uz visām kotētajiem uzņēmumiem. Un ir, eh, tā tad varētu būt, eh, ka citi uzņēmumi izvēlēsies kotēties kaut kur citur, ja pie mums būs tik stingras normas. Protams, mums citreiz ir vilinājums darīt kaut ko, bet bieži vien politiķi rada vairāk eh, ļauna nekā laba, mēģinot visur par katru cenu iejaukties. Tādēļ varbūt veiksim pēc iespējas mazāk izmaiņu šajā likumdošanā. Tālāk runājot par dzimumu kvotu, es esmu iepazinies ar pētījumiem, un tur ir rakstīts, jo vairāk sieviešu ir valdē, jo labāk klājas uzņēmumiem. Tādēļ komisija varētu kotētos uzņēmumus iedrošināt pieņemt augstos amatos vairāk sieviešu, bet mēs saprotam, ka uzņēmumi piedara akcionāriem, un akcionāru ziņā ir pārvaldīt uzņēmumu. Ja Eiropas Savienība vai, piemēram, dalību valstu valdības gribēs eh, nu, pilnīgi pievērsties katru uzņēmumu darbībai un to pamatīgi kontrolēt, tad viņiem eh, uzņēmumiem tas eh, varētu radīt tikai grūtības. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Kā jau referents minēja, mēs balsosim 19. decembrī komitejā un juri komitejā balsojums ir paredzēts 28. janvārī. Kolēģi, es gribēju pateikt, ka jūrī eh, visi grozījumi ir jāiesniedz šo ceturtdienu. Nu, gribēju tikai to pieminēt, ja jūs vēlaties vēl iepazīties ar kaut kādiem grozījumiem, kas ir svarīgāk tieši jūri komitejai. Un plenārs sēdē mēs plānojam to pieņemt 1. martā īstenība. Es nevaru tagad uh, turpināt, jo Lārs tagad dodas ārā no zāles. Viņš nedodas prom no parlamenta, bet viņš eh, sāks darboties ģenerāla sekretāra birojā. Gribēju jums pateikties par visiem tiem pūliņiem un eh, smago darbu, ko esat veltījis šai komitejai he'll somewhere be in the shadows doing things. Uh, Un viņš arī piedalīsies trialogos kopā ar ēnu referentiem, bet nu šajā komitejā viņa vaigu vairs nemanīsim. Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Kopējā konsolidētā uzņēmuma ienākumu nodokļa bāze. Tagad mēs izskatīsim ziņojumu projektu. Uh, un došu vārdu referentei Marianai Taisenai lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau kolēģi varbūt ir informēti, es ziņojumu visiem izsūtīju. Un es vienmēr izmantoju eh, to, ka to, tos pakalpojumus, kas mums ir pieejami, tādēļ es ziņojumu sarakstīju holandiešu valodā, pēc tam es vēl iepa, iepazinos ar angļu un franču tulkojumu. Angļu tulkojumam nebija ne vainas, bet franču tulkojumā bija vairākas neprecizitātes. Un gribēju teikt, ka tie, kas strādās ar franču teksta versiju, viņiem vienkārši ir jāņem vērā, ka uh, grozījumu nav iztulkot precīzi par 100%. Es esmu sadarbojusies ar ēnu referentiem un mēs uh, apspriedām sākotnējo komisijas priekšlikumu, ēnu referenti un aizvietotāju politisko grupu vārdā uh, jau mani iepazīstināja ar savu pozīciju un man šķita, ka varēšu atbalstīt šo priekšlikumu un cerēju, ka manu ziņojumu arī atbalstīs liels vairākums. Mēs te runājam par eh, konsultāciju pro, eh, procedūru, šeit mums nav koplēmumu tiesību. Un mums ir jāsaprot, eh, ka īstenībā padomē būs lielāka ietekme uz šo priekšlikumu nekā mums. Es labi, es uzmanīgi klausījos ēnu referentu izteikumos, un, protams, mums ir jāsaprot, kāda ir reālā situācija tepat aiz loga. Uh, jo ir ļoti daudz um, problēmu arī ar PVN, un mēs runājam par to, ka cik daudz nodokļu ir jāmaksā uzņēmumiem, kā tie ir jāapliek ar nodokļiem, un, protams, uh, arī daudzām valstīm ir problēmas ar valsts finansējumu, un mums ir jāmēģina nedaudz gaisināt šīs bāžas, kas pastāv dalību valstīs runājot par budžeta deficītiem un tā tālāk. Esmu pati sagatavojis 13 grozījumus, domāju, nu tas ir ļoti maz mazs skaitlis, ņemot vērā šo pamatīgo priekšlikumu. Bet, protams, tas ir saistīts arī ar to vienošanos, ko mums izdevās panākt jau pirmajā tikšanās reizē ar ēnu referentiem. Tātad mēs gribējām pirmām kārtām pievērsties galvenokārt politiskajiem aspektiem, un uh, tie tīri tehniskie aspekti īstenībā ir diezgan vienkārši grozāmi. Uh, Tādēļ mums vajadzētu parūpēties, lai šis ziņojums ir tāds labi izsvērts un lai tas padomē arī gūtu atsaucību. Bet nevajadzētu pārāk eh, te iedziļināties um, tehniskajos aspektos. Man ir 13 eh, grozījumi, 8 par apsvērumiem, 5 par pantiem un galvenais priekšlikums ir atbalstīt komisijas piedāvājumu. Mēs gribējām šādu likumdošanas projektu, mēs uh, jau ilgi lūdzām uh, komisijai nāk klajā ar attiecīgu iniciatīvu. Jāņem vērā, ka tiešo nodokļu jomā mums ir visai maz kompetenci Eiropas līmenī. Te mēs beidzot varam kaut ko panākt, varam panākt kaut kādu progresu. Uh, Mēs Eiropā jau esam pieņēmuši kādus piecus priekšlikumus par tiešo aplikšanu ar nodokļiem, un uh, lielais vairums priekšlikumu tomēr attiecās uz netiešo aplikšanu ar nodokļiem. Paskaidrojumā es uh, to esmu sadalījis divās daļās. Protams, um, mūsu komitejā uh, kolēģi rūpīgi iepazīst ar paskaidrojumiem, visās komitejās tas tā nav, bet savā paskaidrojumā es vienkārši nedaudz vairāk mēģinu jūs iepazīstināt ar savu grozījumu struktūru. Vienā, protams, mēs paši apzināmies, ka mums ir jābūt ekonomiskai, budžetārai, fiskālai integrācijai Eiropā. Mēs varam atbalstīt šādu pieeju, lai varētu uzlabot mūsu konkurētspēju. Vairāki dalību valstu parlamenti šeit runāja par subsidiaritātes principu un teica, ka mums nevajadzētu būt šeit nekādām kompetencēm, bet uh, ja jūs uh, rūpīgi iepazīstaties ar komisijas priekšlikumu, jūs uh, varat saprast, ka vairākas eh, administratīvās eh, kļūmes un eh, neprecizitātes ir iespējams izskaust tikai tad, ja Eiropa piedāvās administratīvas procedūras un vienas pieturas aģentūras izmantošanu. Un, protams, arī šo KKUINB. Mums ir jābūt eh, lielākai caurskatāmībai, eh, vairāk efektivitātes un ir jāuzlabo šī kopīgā nodokļu sistēma, un tā mēs varētu arī Eiropas Savienību padarīt par pievilcīgāku vietu investoriem. Eh, te varēs atvērt filiāls, meitas uzņēmums, daudz ārvalstīs darbojušies uzņēmumu. Mēs gribam piesaistīt ārvalstu investorus un, protams, padarīt šo vienoto tirgu pievilcīgāk visiem cilvēkiem, kas darbojas arī pārobežu režīmā. Un mums ir jāsaprot, eh, ka ir eh, jāņem vērā galvenokārt ekonomiskas dabas apsvērumi, mums ir e, jāizveido labāks e, nodokļu modelis, lai cilvēki vairs nevarētu izvairīties no nodokļu maksāšanas vai vispār tos nemaksāt un e, arī krāpšanās gadījumus gribam izskaust. Daži kolēģi pirmo reizi apspriežoties teica, ka viņi gribētu, lai šī sistēma būtu saistoša. Tātad uzņēmumiem tas būs jāievēro, tātad visur Eiropā tiks izmantots viens un tas pats nodokļu aprēķina bāzes modelis. Mēs te varam atrast gan pro, gan kontra argumentus, bet, protams, es te cenšos eh, izveidot tādu ideālu Eiropu. Mums ir jābūt pietiekam ambicioziem un jāievieš tāds obligātais modelis. Bet, protams, ir jāsaprot, kāda ir realitāte, kas notiek tieši tagad pasaulē, bet priekšlikums ņem vērā arī dažādas opcionalitātes un mēs nevaram visus eh, noteikumus padarīt obligātus, ir jāatstāja arī zināma rīcības brīvība, bet eh, ja kāds uzņēmums darbojas tikai vienas valsts ietveros, eh, viņš var izmantot šo modeli. Ja mēs visu padarīsim obligātu, mums ir jāsaprot, kam mēs šādas saistības uzņemsim. Nu, īstais brīdis šodien vēl nav pienācis. Protams, ja mēs runājam par uh, uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi, tas ir liels solis integrācijas virzienā, tas nozīmē progresu, bet tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Nu, mēs pat varam runāt par tādu eksperimentālu pieeju. Un mums ir jāsaprot, kādas tam visam būs sekas. Es uzskatu, ka mums, e, piemēram, uzņēmumiem ir jāpiedāvā sākumā tādas fakultatīvas normas, lai viņi paši var izvēlēties, kas e, būs labāka. Bet, ja jūs gribat ieviest šo obligāto modeli, nu par to var padomāt ilgākā laika termiņā. Tādēļ mums e, pārskata klauzulā ir jāietver šie fakultatīvie priekšlikumi. Te ir runāts arī par pēļņas sadalījumu dažādās dalību valstīs, un es gribēju tātad, lai te būtu tāds fakultatīvs priekšlikums pārskatīšanas klauzulā, ka piecus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā ir jābūt likumdošanas izvērtējumam, analīzei, cik labi tas viss tika uh, Mm, īstenots, cik labi tika izmantots šis nodokļu modelis, tātad eh, uzņēmuma nodokļu bāze, un ir jāsaprot, vai tas būs tātad ar obligātu raksturu vai fakultatīvu raksturu. Tālāk runājot par harmonizācijas līmeni ir jāharmonizē tarifi, tātad um, minimālie importa, eksporta tarifi. Es esmu arī dzirdējusi dažādus priekšlikumus par minimālo līmeni, varbūt Eiropas Savienībā tas ir realistiski. Es principā neesmu pret šādu koncepciju, bet mums ir jāpatur prātā, uh, kādas kāda ir valsts finansējuma situācija. Daudz dalību valsts negrib atteikties no savām kompetencēm. Līdz ar to dalību valsts pašas varētu turpināt noteikt savus tarifus, bet nu, pēc pieciem gadiem mēs varbūt varēsim uh, pieņemt skaidrākus lēmumus. Uh, šī nodokļu sistēma struktūra varētu kļūt caurskatāmāka, un tad mēs varētu arī nonākt pie jauniem priekšlikumiem un uh, saprast, vai šis priekšlikums ir nācis par labu um, tādam pilnveidotam iekšējam tirgum un mūsu konkurētspējai, vai piemēram um, tas, ka dalība valstis uh, pašas varēs izvēlēties, vai šo modeli izmantot vai ne, vai tātad tarifs noteikti uh, brīvprātīgi. Uh, Um, vai tas nāks par labu ekonomikai kopumā vai nē. Un tādēļ mēs to varētu iekļaut pārskata klauzulā, lai mums būtu nu, tāds vēl viens trumpis piedurknē. Tālāk runājot par e, zaudējumu un e, ieņēmumu konsolidāciju, tas ir tāds priekšlikums, kas noteikti ir jāiekļauj tekstā. Savādāk šis priekšlikums e, īstenībā zaudēs savu jēgu, e, tirgus netiks stabilizēts un neviens e, arī neko neņems vērā un e, iekšējais tirgus joprojām būs frankmentizēts. Tā tad ir jābūt konsolidācijai. Runājot par sadalīšanas formulu, tad, tad, kad tiek aprēķināta tā bāze, pēc kuras tiek eh, pie, aplikti nodokļi, ir jāpārbauda visi indikātori, kas ir izmantoti, lai šo pēļņu godīgi sadalītu, ir jāparūpējas, lai šie indikātori būtu juridiski uh, pamatoti, lai tie būtu prognozējami, ekonomiski relevanti un Tas viss ir jāņem vērā. Domāju, ka šī aprēķina formula ir pietiekami jēgpilna. Tā atrodas uh, tekstā pārskatīšanas klauzulā. Un, protams, pēc pieciem gadiem mēs to visu vēlreiz varam pārskatīt. Protams, mums ir uh, jārunā arī par administratīvo pusi. Tas ir pietiekami labi atrunāts. Un, uh, Daudz saka, ka šis komisijas priekšlikums ir pilnībā atrauts no grāmatvedības procedūrām. Tā tas arī ir, nu, bet es neredzu nekādas pretrunas šajā priekšlikumā, jo ja tas eh, būs pārāk cieši saistīts ar um, grāmatvedības standartiem, tad mēs te atkal sāksim runāt par starptautiskiem grāmatvedības standartiem, par eh, biržā kotētajiem uzņēmumiem. Uh, un līdz ar to nodokļu sistēma taps atkarīga no kaut kādas grupas, kas nedarbojas uz politiskās skatūs un mēģinās tikai raustīt diedziņas sev paprātam. Es neuzskatu, ka tas ir labs priekšlikums to sasaistīt ar grāmatvedības standartiem. Nu, man tas nekāds problēmas nesagādā, dažiem gan. Uh, Jā, protams, ir jāsaprot, ka reģionos ir atšķirīgas situācijas, ir jāņem vērā, kādas tradīcijas tur ir iedibinātas un um, kādas struktūras valsts izmanto. Protams, uh, katrā valstī ir sava mm, struktūra, sava nodokļu bāzes konstrukcija. Protams, dalību valstīm ir jāizvēlas, uh, pa kuru ceļu iet, bet Mēs negribam. Uh, lai dalību valstīm būtu kaut kādi šķēršļi ieviest uh, konsolidēto nodokļu bāzi. Un pārskata klauzulā esmu vēl uh, teikusi, ka ir jāpārbauda, vai MVU izmanto šo fakultatīvo struktūru un vai tā ir jēgpilna un ir sevi attaisnojusi. Mums ir jāparūpējas par to, lai MVU būtu vieglāka dzīve, jo viņi Eiropā ir galvenie darba vietu radītāji un izaugsmas dzinējas spēks. Es gribēju pateikties visiem par uzmanību, gribēju pateikties tiem, kas sagatavoja grozījumus. Paldies! Thank you very much. Liam. Lielas paldies, Liam. Esmu pārliecināts, ka gribat kaut ko teikt. Merci, madame la présidente. Paldies. Es eh, arī redzu, ka mans viedoklis eh, sakrīt eh, ar autors viedokli kā sociālists. Es, man ir savas domas par konsolidēto bāzi Eiropas uh, aptvērumā. Um, mēs runājam šeit par konsolidēto bāzi kā pirmo soli mūsu plānos. Un šis direktīvas priekšlikums nav aptvērs pilnīgi visus komisijas mērķus. Mums ir motivācija atvieglot uzņēmumu dzīvi, Tajā pat laikā mēs gribam, lai daudz dalību valstis veik taupības pasākums no komisijas puses. Ir tā, ka katram uzņēmam ir iespēja izvēlēties to ceļu, kas uzņēmumam ir interesantāks no fiskālā viedokļa. Bet komisijas tekstā nekas nav rakstīts starp līdz līdzsvara atrašanu šajā jautājumā, un arī nekas nav teikts par uzņēmumu līdzekļu izmantošanu. Tā mēs runājam, ka ir nepieciešams cīnīties eh, pret fiskālo dēmpingu. Un arī nav sākārtots nodokļu jautājums, jo to risina dalībās. Ir skaidrā veidā izslēgta visa harmonizācija, arī nodokļu jautājums nav pilnīgi izskaidrots uzņēmumiem. Tādā situācijā ir ļoti grūti paredzēt, kādā veidā ietekmē šī konsolidētā bāze katras dalībvalsts ienākumu kopumu, un tāpēc ir ļoti grūti arī operēt nacionālā līmenī Citiem vārdiem sakot, mums nav skaidra ceļa fiskālajā jomā. Komisija ir atbildīga gan par ekonomisko aspektu, gan arī par politisko. Tāpēc mums vajadzētu padomāt arī par administrīvām izmaksām. Mums ir dalībvalsts ar dažādiem režīmiem mēs pasvītrojam to, ka šī konsolidētā nodokļu bāzes sistēma būs e, e, alternatīva. To varēs izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Šodien mēs runājam par to, ka ir jāiziet no ekonomiskās krīzes, kas ir ļoti smaga, un dalībvalsts ir spiestas dramatiski samazināt savus parādus un deficītu budžetos. Mums ir jādomā par stabilitātes paktu par iespēju kontrolēt budžets, mēs zinām, ka ir dalība valstis, kas nav respektējuši savus uzdevums, un mēs Eiropas parlamentā tagad balsosim par šo priekšlikumu, par komisijas priekšlikumu, kur mums nav ne mazākās izpratnes, kā tas ietekmēs dalību valsts publiskās finanses. Uh, Mēs redzam, ka komisija centrā liek uzņēmumu intereses, bet vēl ir arī citi aspekti. Mēs esam atbildīgi mūsu pilsoņu priekšā, kas ir cietuši no krīzes, un vienīgais līdzeklis, kas varētu panākt to, ka šī uzņēmuma bāze tiešām parāda patiesu progresu, ir padarīt to bāzi par uh, obligāti fiksējot noteikts nodokļu likmes uzņēmumiem. Tādā veidā mēs varētu sekot jau esošajam modelim. Mēs par to runājām jau 92. gadā. Tādā veidā mēs varētu ietvert visu dalībvalstu intereses. Šīs direktīvas izvērtējums 5 gadus pēc spēkā stāšanās liek mums domā par šo obligāto sistēmu un par nodokļiem, kas skars uzņēmu intereses. Eh, tas ir pietiekami garš periods. Un tagad mēs redzam, ka brīvprātīgā sistēma konsolidācijas jomā nav parādījis vēlamo rezultātu. Tāpēc mums ir jādomā tālāk ne tikai par konsolidāciju, mums ir jādomā arī par harmonizāciju šī nodokļu, ietver, nodokļu bāzes ietvaros. Tādā veidā mēs paturēsim prātā mūsu sociālistu ambiciozo mērķi padarīt Eiropu efektīvāku un caurskatāmāku. Un tas arī ļaus mums cīnīties pret fiskālā dempinga dažādām izpausmēm. Paldies! Paldies, Silvija Lūdzu! Paldies, Šeron! Paldies, Marien, par šo darbu! Es eh, saprotu, ka franču valodā nebija precīzi tulkojums, bet nekas. Tas viss tiks izlabots. Man nedaudz satrauc šis konteksts, kurā mēs lemjam par šo lietu. Mēs runājam par dažādām konstrukcijām. Mums vajag izrunāt šīs lietas savā starpā, bet ir jāņem vērā arī vispārējais konteksts, kurā mēs atrodamies, ir ļoti dziļa krīze, un mums ir arī signāli, kas būtu jādod mūsu ekonomikām, arī attiecīgi iedzīvotājiem par to, ka mēs esam gatavi Eiropas um, konkurētspēju stiprināt. Tāpēc mums ir svarīgi paturēt eh, prātā šo vispārējo gaisot. Otrs komentārs. Es eh, tiešām nezinu, kādā veidā tas saņem, samazinās izmaksas uzņēmumiem. Mēs zinām, ka mums ir uzņēmumi, kas strādā iekšējā tirgu, kas atrodas dažādās valstīs. Mums noteikti būtu jādomā, mm, kā mazināt birokrātisko slogu, nevis radīt kaut ko jaunu. Un vēl man nedaudz eh, uztrauc vai uztrauc šī ideja par iekšējo tirgu. Ja mēs komisijā runājam par iekšējā tirgus stiprināšanu, vai tiešām mēs tiešām meklējam ceļu, kā stiprināt izaugsmi, konsolidēt eirozonu. Es mm, uzskatu, ka šādā situācijā kaut ko tādu brīvprātīgu voluntāru piedāvāt būtu diezgan riskanti. Vai šeit nav pretrunīgi teikt, ka mēs piekrītam pieņemt šo komisijas piedāvāto sistēmu, protams, uz brīvprātīgiem pamatiem, vai tas palīdzēs stiprināt sadarbību Eirozonā, vai šeit būs atrasts attiecīgais juridiskais ietvers. Vai mēs nenonāksim pie tādas sistēmas, kas būtu vēl vairāk pretrunīga? Vai mēs nenonāksim vēl lielākās grūtībās. Vajadzētu to noskaidrot savā starpā. No vienas puses mēs esam apmierināti ar šo voluntāro sistēmu, protams, mēs joprojām esam Eirozona. Nu, lūk, tā diskusija ir nepieciešama. E, varbūt vajadzētu šajā diskusijā domāt par to, kāpēc vilcinās vieni, kāpēc citi atkal kaut ko atbalsta. Mums ir subsidiaritātes princips, kas ir jārespektē sadarbībā ar nacionāliem parlamentiem. Mēs nevaram mazināt šī principa nozīmi iekšējā tirgus skatījumā. Mums ir nepieciešams paties tirgus, kas eh, tiešām strādātu, lai nebūtu nekādas iejaukšanās atsevišķo dalībvalstu lietās. Katrai dalībvalstīm ir savas domas, savas rezervas. Protams, mēs varam strādāt šo kopējo konsolidēto bāzi uz priekšu, katram dodot kaut kādu manevru iespēju, lai katrs atrod savus līdzekļus, savu um, manevru iespēju, kas saskan ar attiecīgās valsts izvēli, veselos aparātu, tas viss, lai stiprinātu konkurētspēju, bet tas viss noteiktos ietvaros, ko diktē mūsu dienu apstākļi iekšējā tirgu. Varbūt mums, mums ir tādas valstis, kas domā vienā līmenī, citas valsts domā savādāk, kā jau teica arī Marijam bet eh, varbūt vajadzētu nedaudz padiskutēt par šo jautājumu, ko mēs uzskatām par liedrīgu Eirozonā. Eh, te, piemēram, šeit ir grozījums par Eiro plus grozījumu. Jāsaka, šis pakts jau ir padomē apstiprināts. Paldies pagaidām. Joprojām es gaidu šo diskusiju, lai tālāk fiksētu mūsu ceļu uz priekšu. Vienmēr. Liels paldies, Ivo. Eh, dobrý den, Dobrý den, paní předsedkyně. Labrīt, priekšsēdētāji. Labrīt pilnīgi visiem. Dāmas un kungi. Esmu sagatavojis angļu valodā savu sakāmo, bet pamēģināšu tomēr izteikties čehu valodā. Es eh, ceru, ka mēs tiksim ar to galā. No paša sākuma Es gribēju atbalstīt autors pozīciju, Tisens kundz pozīciju. Es redzu, ka kundze ir piegājis ļoti izglītot šim jautājumam par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi. Uh, jo šis konsultācijas uzdevums ir sarežģīts, ļoti atbildīgs. No vienas puses šajā komitejā ir cilvēki, kas vēlas pilnībā harmonizēt nodokļu sistēmas. Uh, ka es gribu nodokļu likmes pilnībā saskaņot visā Eiropā. Un no otras puses arī šajā komistejā ir um, cilvēki, kas domā, ka nodokļu konkurence ir kaut kas ļoti veselīgs, kas stiprinās gan iekšējo tirgu un būs labs pasākums Eiropas Savienībai kopumā. Šādā situācijā Tisens kundzes loma kļūst ļoti sarežģīta. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju to, ko viņa teica un es jūtu, ka Marija Tīsena ir panākusi ļoti tādu smalku līdzsvaru starp šīm divām nometnēm. Jo, kā jau teicu, šis jautājums ir ļoti delikāts. No otras puses, mēs paturam prātā arī Tisēnas kundzes iepriekšējos darbus un um, ziņojumus. Viņa atbalsta obligāto sistēmu, tomēr šajā ziņojumā Tisēnas kundze atzīst, ka šeit ir dažādas pieejas šai tēmai. Lai gan harmonizācijas pieeja dominē, tā tomēr nav vienīgā iespēja. Tāpēc es gribētu atbalstīt eh, referents kundzi. Uzskatu, ka viņi ir izdarījusi ļoti lielu un labu darbu. Arī Es uzskatu, ka referents kundzes eh, teksts ir ļoti labi saistīts ar esošo vīdi, kādā mēs dzīvojam. Esmu deputāts jau apmēram septiņus gadus, un cik es zinu, uh, KKUINB ideja ir diskutēta visādos veidos visus šos gadus. Šī tēma ir diskutēta nepārtraukti un atkal šis jautājums sāsinās mūsdienu ekonomiskos apstākļos. Atkal nepieciešamība runāt par kopējo konsolidēto bāzi, Un šajā jaunajā situācijā, kad mums ir ekonomiskā krīze, atkal Tisens kundze ļoti delikāti runājas par šo jautājumu. Eh, protams, ļoti grūti panākt vienbalsīgu atbalstu arī padome šim jautājumam. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāmeklē līdzsvaroti formulējumi. Redzot situāciju Eiropā, mēs eh, varam pieņemt, ka atsevišķās daļās Eiropas Savienībā harmonizētie nodokļi tiks panākt daudz ātrāk, varbūt pat daudz ātrāk, pirms mēs apstiprināsim, pieņemsim vispārīgi šo ideju par konsolidēto uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi. Citās valstīs tas notiks vēlāk. Es arī esmu iesniedzis dažus grozījumus šim ziņojumam. Mani grozījumi ir ar sekojušu ideju. Vispirms eh, konsolidētā bāze būtu jāpadara par brīvprātīgu mehānismu, un ne visiem MVU šāda sistēma ir nepieciešama, jo MVU strādā ar mazākiem apjomiem, nav tik aktīva starptautiskā tirdzniecība, tikai daži nu, uzņēmumi strādā pāri savas valsts robežām. Uh, Tāpēc varbūt mazo un video uzņēmumu ieinteresētība šeit nav tik liela pieņemt šo konsolidēto bāzi. Turklāt vēl jāņem, esošā, jāņem vērā esošā mm, politiskā ekonomiskā situācija, kas ir ļoti sarežģīta. Mēs nedrīkstam aizmirst par stimuliem, kas veicina ekonomisko attīstību, izēno krīzi, un to mēs risinām nacionālā līmenī. Tas ir obligāti jāpaturprātā, un vēl ir jārespektē ekonomiskās un sociālās tendences, kas šobrīd dominē Eiropā. Daudz svarīgāk ir skatīties sev apkārt un tikai tad meklēt starptautiskus risinājumus. Šajā kontekstā es nesaprotu, kāpēc ir tāda liela neusticība da pret dalībvalstīm, dalībvalstīm, kas meklē pašas savus risinājumus. Un vēl es uzskatu, ka Tisens kundze ir piedāvājis kaut ko ļoti uh, viedu. Viņa piedāvā piecu gadu periodu, lai izvērtētu pēc tā šī projekta efektivitāti. Tisens kundze runā par to, ka šeit varētu būt dažādas pieejas arī šai vērtēšanai, un ņemot vērā, ka daudzi atbalsta to, un ne, ir arī daudz, kas domā savādāk, un var, nevarētu teikt, ka tas būtu pozitīvi atbalstīts no visām pusēm. Paldies! Nākamais runātais, paldies! Šārona. Marien, Labrīt. Es piekrītu tam, ko tu teici, ka mums vajadzētu panākt tādu plašu vairākumu, jo mēs šeit neesam koplēmumu procedūrā. Es domāju, ka tas ir pareizs mērķis, tomēr mūsu debata arī parāda, kur tad būtu meklējams šis vairākums. Tas, ko teica tikko kā Ivo, Ivo uzteica tavu darbu, un Ivo ir eiroskeptiķis. Un tas e, varētu norādīt, ka ne, jūs varbūt esat nepareizā nometnē. Es tiešām tā domāju. Šeit varētu būt konsens, ko varētu panākt starp e, četrām lielākajām Eiropas e, ģimenēm, kas atbalsta Eiropas ideju. Tā, bet tad vēl ir jāatcerās šie kritiskie jautājumi, uz kuriem jūs ļoti pareizi norādījāt. Mums šeit ir jautājums, kas saistīts par iekšē, ar iekšējo tirgu. Piekrītu Silvijai šeit ir saikne ar konkurētspēju. Jums Nīderlandē arī ir mazie un vidēji uzņēmumi, un jums nav īpaši liela elastīguma to, ko liek maksāt Beļģija. Tādu uzņēmumu ienākumu nodokļu mazie uzņēmumi arī maksā. Uh, bet, ja jūs esat Beļģijas pusē, tad jūs varat sākt kaut ko optimizēt. Jūs varat izmantot šo sistēmu, dažādus trūkumus, varat mēģināt kaut ko optimizēt faktiski jūs varat liekt jūsu valdībām saņemt jūsu maksājums. Tā tad ir iespēja kaut ko darīt un manevrēt. Bet ja mēs gribam līdzsvarot iekšējo tirgu, tad mums vajadzētu ne tikai izveidot kopējo bāzi, bet arī vajadzētu domāt par likmju tuvināšanu. Tagad mēs it kā uh, vienkāršošanas vārdā pali, palielinam mm, šo kompleksu sarežģītības vārdā. Šeit ir 28 dažādi režīmi. Es nedomāju, ka tas iet vienkāršošanas virzienā. Ja mums šī sistēma kļūs par obligātu, tas drīzāk nozīmēs šīs pārējas izmaksas pilnīgi visiem. Ja ir kaut kāds liels izmaiņu moments, tad vienmēr ir izmaksas, kas ir saistītas ar šo pārēju, un šo, šīs izmaksas parasti e, līdzsvaro potenciāli ieguvumi. Es domāju, ka mums vajadzētu šo situāciju apspriest jau tagad. Šī izvēles iespēja nav vienīgais risinājums. Un ja jūsu politiskajā ģimenē sociāli liberāļi un zaļi arī tie varētu piekrist, ka mums vajadzētu tam, ka mums vajadzētu tuvoties obligātai sistēmai. Ja mēs tiešām tā domājam, mums vajadzētu skaļi par to pateikt, tad obligātā sistēma. Tad mums būs nepieciešama pārskata klauzula un tā tālāk. Mums ir jāiztausta augsne un jāskatās, vai mēs varam atrast vienošanos uz šādiem pamatiem. Tad mums tas jāsaka. Ja mēs varam, ziņojumu, tad es arī atbalstīšu to. Otrkārt, runājot par likmju harmonizāciju. Šeit es atbalstu ideju veidot nevis vienu likmi, bet eh, tādu tā kā likmju mm, diapazonu, eh, tā kā mums bija ar pievienoto vērtības nodokli. Tad, kad mēs runājam par to mēs uzklausījām dažādas viedokļus, kur izskanēja doma, ka mēs neesam vienādi, mēs atrodamies dažādās vietās, arī mūsu pozīcija dažādā ziņā ir tuvāk vai tālāk no Eiropas centra, un tāpēc mums ir jāatrod veids, kā kompensēt kaut kādus fiziskos trūkums, un tam es pilnībā piekrītu. Un šeit ir nepieciešams kaut kas vairāk kā tikai konkurence. Es domāju, ka mums ir jādomā par tādu likmju diapazonu no līdz, tomēr šāds diapazons būtu jāfiksē. Es ļoti labi atceros mūsu sarunas ar, ar kādu personu, kuru vārds ir Īvs, kurš nu joprojām ir premjerministrs, un viņš teica, nē, noteiktā situācijā, un es teicu toreiz nē, bet, jo mums ir jārunā par nodokļu bāzi un arī par likmēm. Tādā veidā mēs varēsim stiprināt izaugsmi, veicināt konkurenci un nevis kaut ko citu. Un es kā premjerministrs nevarētu piekrist izaugsmes neveicināšanai. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir nepieciešams konverģēt likmes arī, bet, kā jau es teicu, nevis vienu likmi noteikt, bet nolīdz. Eh, kaut gan arī PVN sakarā es atbalstīju totālo harmonizāciju šeit par uzņēmumu ienākumu, ienākumu nodokli. Es dotu dalībvalstīm lielāku elastīgumu. Es negribu atkārtot visu sarunu kontekstu. Šis konteksts vairs nav īpaši aktuāls, bet Merkozī nesen teica, ka viņi grib totāli integrēt, harmonizēt visu nodokli starp divām ekonomikām. Tā viņi teica. Un es domāju, ka mēs kā zaļie arī atbalstītu šo ideju. Tas arī ir mūsu virziens. Eh, starp citu, mēs Beneluksa valstīs arī gribētu pievienoties šai iniciatīvai pēc iespējas ātrāk, lai mēs arī būtu ar kaut kādu svāru šajā domu apmaiņā, nevis ka citi izlem mūsu vietā. Uh, Jebkurā gadījumā tā būtu kaut kāda kopienas pieeja. Es domāju, ka mums ir jāiztausta augsne, jāpārbauda situācija mūsu starpā un jāskatās, vai mēs varam vienoties visi kopā par šo ļoti drosmīgo priekšlikumu. Jo, ja jā, tad tas ir, tā ir mūsu iespēja, līdz ar to tad mēs baudīsim parlamenta viedokli atbalstot šo ļoti drosmīgo e, pasākumu. Mums tagad ir krīze, un es zinu, ka visi man nepiekritīs, bet vai mums būs demokrātisks vairākums šai idejai? Ja mums būs pēc šīs situācijas analīzes, es atbalstīšu to. Tāpēc es gaidu ļoti drosmīgus grozījums no mūsu puses par minētajām tēmām, un atkal, kā es teicu, mums ir nepieciešams ļoti spēcīgs vairākums. Jo ātrāk mēs to konstatēsim, jo labāk mums visiem no tā būs. Pārsteidzoši grib izteikties Geja Mičels. Jā, paldies priekšstādātāji, izteikšos pavisam īsi. Vispirms vai es varētu pateikties Marijanai par viņas atbalstu, gribu pateikties arī kolēģiem par viņu šodien sacīto, tas bija ļoti interesanti. Taču es domāju, mums te vajadzētu mm, atteikties no mīti šo nodokli var apstiprināt līdz 2013. gadam, un tad eh, tas reāli darbotos no 2016. gada. Tātad nekādu reālo krīzi, ar kuru Eiropa saskar šodien, tas nerisinās. Par to mēs varam aizmirst. Un tālāk, protams, būs dalībvalsts, kurām vairāk laika prasīs pierast pie šī nodokļa. Uh, Un tālāk eh, salīdzinājums ar eh, citām valstīm, piemēram, ASV, kur ir vienota valūta, Delaware, štat, eh, Delaware štats, tur ir daudz IT uzņēmumu. Un tā tad arī nodokļi tur tiek iekasēti vairāk. Montīkungs pats sacīja savā ziņojumā, ka konkurence nodokļu jomā ir vēlama pašreizējā ES situācijā. Es domāju, jāņem vērā, ka ir deviņi nacionālie parlamenti, kas ir pauduši savu uh, iebildi saistībā ar otro pantu subsidaritātes un samērīguma principu ievērošanu. īrijā abas parlamenta daļas uh, iesūtīja pret, iesūtīja savus iebildumus uh, eh, viena no parlamenta daļām, tātad palātām eh, tika atlaista un vēl nav ievēlēta jauna, bet katrā ņā skaidrs, ka tā pretestība ir skaidra. Ja šis risinājums nedara Francijai, nederētu Francijai vai Vācijai, tad skaidrs, ka šodien izskanējušie argumenti nebūtu izskanējuši. Mm, arī īrijai, īrijas interesē šāds nodoklis nav. Es esmu atvērts skatīt, kas reāli dara Eiropas Savienībai. Bet runājot par pagātni, izaugsmas, stabilitātes un izaugsmas pakts tā sakarā bija secināms, ka mazās valstis ievēroja noteikumus, bet lielās vienkārši atļāvās tos ignorēt. Un te nu man ir zināms iebildes pret šodien izskanējušiem viedokļiem. Es tiešām neuzskatu, ka šādas izmaiņas nenotiks eh, viens dienas laikā un milzīgi atrisinās krīzi. Es domāju, te ir jādomā par samērīgumu un proporcionalitāti un uh, subsidiaritātes principu. Uh, Un tā tad es varu paust skaidru viedokli pret dažiem argumentiem, kas šeit izskanēja. Paldies! Köszönöm szépen. Először is Vispirms es gribētu norādīt uz to, ka es piekrītu manam kolēģim viņa pieejai un viņa skatījumam. Tomēr man ir dažas iebildes, uz kurām gribētu norādīt. Pirmkārt, mūsu mērķis ir veicināt konkurētspēju, atbalstīt izaugsmi un mazināt birokratisko slogu. Šie tā kā komisijas īstenotais pētījums, ar kuru nākusi komisija klajā Ungārijas prezidentūras laikā, liecina, par to, ka ekonomiskā izaugsme nav uh, acīm redzama uh, skaitlis Ungārijā, ja pareizi astros bija viens procents lejupslīdes. Um, tas tā arī attiektos uz kopējā konsolidētā uzņēmuma nodokļu bāzi. Ja mēs paraugāmies pat uz 2006. Eh, gadu, tad manā skatījumā šāds risinājums arī neko labu nenes es lūgtu komisijai jautāt, vai šis pētījums ir aktualizēts, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Un te arī jautājums, vai izaugsmes un stabilitātes fakt, pakts veicina izaugsmi vai visā, visās valstīs, vai tomēr citas valstis padara vājāks. Un tad vēl ir cits jautājums. Jautājums par detaļām, sīkumiem. Cik lielā mērā šī sistēma palielinās administratīvo slogu, kādas būs izmaksas, papildu izmaksas, un ko tas nozīmēs dalībvalstī. Un te es galvenokārt domāju par nodokļu pārbaudu, nodokļu kontroli. Un tātad kāds būs izmaksas šai jomai? Jo skaidrs, tas izmaksās daudz. Un te es arī raugos uz šo samērīgo sadalījumu. Man šķiet, ka dažādajām dalībvalstīm dažādie faktori tika izvērtāti ļoti atšķirīgā veidā, piemēram, attiecībā uz izmaksām un ieņēmumiem un to sadalījumu. Un, un šādā veidā salīdzināšana un visa šīs sistēmas pārvaldīšana man šķiet problemātisks. Tātad šīs formulas būtībā nav skaidra. Šis jautājums man ir svarīgs un tas arī noteiks mm, dalībvalsts viedokli vai tā būs par vai pret šo priekšlikumu. Dažām dalību valstīm ir iebildes pret šo kopējo konsolidētā uzņēmuma nodokļu bāzes ieviešanu. Es visumā piekrītu lielajās līnijās, taču ir jautājumi, kas vēl nav atrisināti, un tas būtu jādara. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Turpin priekšstādāja Pīter Lūdzu. Paldies! Es tikai gribētu sacīt, Mariana, jā. Ja protams, ideja par to, ka MVU tis, tiks eh, milzīgs skarti, ir bažas visiem. Eh, un korporatīvā daļa vēl ar vienu. Visa Eiropas saimnība izmanto milzīgi eh, daudz darbinieku, protams, ka te ir arī ārzemju investīcijas. Es domāju, mums ir jābūt ambicioziem, ko mēs izgribam panākt ar KK e, uh, UNV. Te es piekrītu Lambert kungam par šo jautājumu. Es, protams, saprotu tāpat kā viņš, viņš runā ar savu premjerministru. Uh, Un tādas bāžas eh, daudzās valstīs ir līdzīgas, ka katram valstīm loģika ir sava, un tad līdz ar to lielās valsts izlēms, kādi ir šie minimālie sliekšņi, un nu, tā tad mēs te neko labu nepanāksim, mums ir jābūt ļoti uz piesardzīgiem. Patīkam dzirdēt no Gēja Mičela, mēs zinām, kā dažas valstis tiek. Uh, <clears throat> Uh, nodāvēts par uh, savu veidu nodevējiem, tāpēc, ka tās nepakļaujas lieliem noteikumiem. Man šķiet, tas ir negodīgi. Es domāju, mums jāņem vērā katras valsts uh, industriālā bāze, tās izvietojums, un tad jādomā, kā mēs reāli varam palielināt ienākums. Ieņēmumi no nodokļiem nav saistīti tikai ar harmonizēto pieeju. Te arī ir runa par to, ka mēs varētu izmantot šo uh, šos līdzekļus tā jomā, kas tiešām visvairāk nepie, eh, nepieciešama, lai valdība pat var izlē, izlemt, kur kādu šāvā struktūrā iekļaut šos ienākumus. Mēs, protams, varam spērt soli tālāk uz priekšu, taču te nevajadzētu aprobežoties ar divu lielu valstu lēmumiem, uh, attiecībā uz KKU un B, mums jādomā, kā mēs visas dalībvalsts tiekam saistīts eh, vienotā tirgū. Un kamēr vien šeit ir atšķirīgi viedokļi, Marijāns Kundze, man šķiet, ka jūsu ziņojums iet nepareizā virzienā. Taču <clears throat> Šķiet, ka ministru arī spaldīt, paust tādas viedokļas, kas nebūs vienbalsīgi. Liels paldies, saka priekšstādātā mūsu. Mums vēl ir pusstunda laika līdz balsojumam, neviens cits nevēlas izteikties. Es zinu, kā Filipa, jūs izteicāties par interaktīvām debatēm, tad es arī varu dot vārdu komisijai. Labi, Filipa, man šķiet, eh, jūs gribētu atbildēt kaut ko, ko sacīja Hilde. Jā, es gribēju atbildēt Gīs sacīt, man šķiet, ka mēs abi varējām izvērst eh, uz faktiem balstīts debats eh, par mūsu situāciju mūsu valstīs. Es negribu te uz kādu norādīt kā uz to ļauno. Es domāju, ka eh, katrā valstī ir tāda tiesība akta, kas pieļauj nodokļu paradīzes, un tas mums visiem jārisina. Vienīgā lieta, kas rosina manas bažas, ir jūs atsauc, atsauksmi uz Delaveru štatu ASV no Delavērs, jūs varat, varat nonākt tādās vietās, kur vienā adresē, juridiskajā adresē ir reģistrēta 200 uzņēmumu, un es to saucu par nodokļu mm, krāpšanos. Tas nav nekāds labs paraugs. Mičela kungs turpina. Es gribētu sacīt, ka vienotā uh, uh, savienībā jums tomēr var būt šāda veida problēma arī. Jā, turpina Eh, Lambert kungs, es pilnīgi piekrītu jūsu sacītē. Mums nevajadzētu kad pieļaut, ka divas lielās valstis izlēma mūsu likteni. Šeit ir jābūt savienības pieejai, kopienas pieejai. Un, lai to panākt, tad mums jāņem vērā visu iesaistīto pušu, visu dalībvalsts viedoklis. Un tātad es katrā ziņā esmu gatavs sadarboties ar jums šai virziņā. Silvija, jūs gribētu izteikt? Jā, tas ir svarīgi. Es gribēju arī to uzsvērt Es nezinu, cik daudz interviju es esmu īstenojis īrijas televīziju un rādiju. Es ļoti labi apzinos šī jautājuma jūtīgumu jums un jūsu valsti. Es negribu, lai kāds šeit uzskaitītu, ka visi deputāti no Francijas un Vācijas pilnīgi piekrīt savām valdībām, tikai klausa tam, ko valdības saka. Es domāju, es esmu atainājis dažos ziņojums, ka man, ka man var raksturot plaša proeiropeiska pieeja. Uh, Un es domāju, mums vēlreiz ir jāmēģina paraudzīties situāciju tādu, kā tā ir. Un ne teorētiski. Mēs saskaramies ar lejupslīdi tā ir. Tas nozīmē, ka mums tiešām citam citu jāatbalsta, nevis jācīnās vienam pret otru, nevis jācīnās Eirozonai pret citām dalībvalstīm un tā tālāk. Katrā ziņā šādā gaisotnē es gribētu strādāt, un es ceru, jūs varat noticēt tam, ka mēs apzināmies šī jautājumam jūtīgam. Mēs zinām, ka Francijai un Vācijai nevienmēr ir viegli saprast šo situāciju, tomēr arī nav slikti, ka daži cilvēki grib tomēr kaut ko darīt un virzīties priekš. Vai vēl kāds grib atgriezties pie šim de debatēm? Jā, Marien, es došu vārdu jums beigās, ja jūs jau tagad grib izteikties, lūdzu. Jā, yeah, possible, Jā paldies, priekšsēdētē. Kolēģi, es jau šo to dzirdēju. Es domāju, ka Ivo pietiekami labi man novērtēja, sakot, ka mans personīgais viedoklis pilnībā uh, Eh, neatspoguļos ziņojumā, bet eh, tā jau nav referenta sūtība, lai atspoguļot pašam savu viedokli ziņojumā. Domāju, ka tas ir kopdarbs, un mēs eh, kopīgi varam kaut ko darīt, mēs varam sagatavot jākpilnu ziņojumu un varam labvēlīgi ietekmēt padomu, kam ir jāpieņem vienbalsīgs lēmums. Tas mums ir nepieciešams tagad. Es, protams, saprotu arī, mm, ka kolēģi ir nobažījušies. Protams, ja mēs varēsim gūt vairākumu atbalstu, mums ir jāiepazīst ar grozījumiem un priekšādātājs kundze. Divi jautājumi, kas ir visai svarīgi tad, kad kolēģi tiekas savā starpā Daudzi runājot par uh, finanšu jautājumiem, uh, mēs redzam, ka mēs viens otra fiskālajai administrācijai neusticamies. Tātad, ko tad mēs zinām uh, par otru valsti un tā tālāk. Fiskālās administrācijas ir jākontrolē valstu teritorijās, vai tas ir m, mm, tik stingri kā manā valstī vai tavā valstī. Tātad uh, šādas diskusijas dzirdam visai bieži. Nu, tā ir pietiekami nopietna problēma, jo, ja mēs paši cits citam neusticamies, nepieņemam cita administratīvo, um, fiskālo administrāciju, tad mēs neko nevaram paveikt. Mums ir jāsaprot, uh, vai mums ir pietiekami daudz laika, lai kaut ko piedāvātu vietā. Es eh, kā parlamentāriete bieži domāju par to, vai mēs varēsim panākt tādu integrāciju, ka mēs būsim vairāk atkarīgi cits no cita fiskālās administrācijas. Un varbūt vajadzētu parūpēties, ja mēs būsim integrētāk un ciešāk um, sasaistīti, tad varbūt eh, katrs strādās vaigas viedros, lai visa kopējā sistēma labo, labāk darbotos. Un tālāk Mičela kungs teica, ka mēs jau esam pietiekami bieži redzējuši, ka liels dalību valstis neievēro normas, un tad, nu, visi ir tādi nedaudz maigi noskaņoti, un ja mazāks valsts neievēro normas, nu, tad pret tām esam dikt stingri. Bet vajadzētu pateikt, ka ir fiskālā likumdošana no vienas puses, un otras puses ir stabilitātes un izaugsmas pakts. Tātad fiskālā likumdošana, ja mēs e, izdodam direktīvu, tad, protams, kontroli veids EKT, līdz ar to ir juridiska kontrola, mums nevajag tur neko apšaubīt. Un, protams, E, jāparūpējas, lai Eiropas likuma priekšā gan mazās, gan lielās valsts būtu vienlīdzīgas. Stabilitātes un izaugsmas pakts e, Merkels kundze prasa, lai tagad arī tā izpildi ievēr e, kontrolētu EKT, bet mēs nevaram salīdzināt stabilitātes un izaugsmas paktu un, piemēram, citu likumdošanu. Protams, līdz šim ir bijusi diskriminācija starp mazām un lielajām valstīm, bet šeit vēl daudz darāmā bet ko tad mēs darām, ko mēs vēlamies panākt, kādam ir jābūt sakām, neviens to tagad nevar prognozēt. Un pat ja mēs izveidosim tādu uh, saistošu obligātu modeli, tad arī ir grūti kaut ko prognozēt. Bet ja mēs. Uh, ieviešam šo konsolidēto nodokļu bāzi, protams, tas ir saistīts ar zinām risku, bet eh, ja arī mēs neko nedarīsim, protams, tas ir saistīts ar risku eh, tikpat lielā mērā. Un vienkārši sāksim darboties pie šīs likumdošanas, tas ir tikai viens solis, turpmāk soļi vēl sekos, mums vienkārši ir jāuzņem šis risks, mums ir jāpalīdz valstīm nonākt uz pareizā ceļa. Uh, Protams, tas prasīs vairākus gadus un Protams, ja dalību valstis pašas nozaka savus nodokļu tarifus, tās eh, var izmantot eh, spēkā esošos spēles noteikumus un parūpēties, ja tām ir pietiekami daudz budžeta, eh, varētu īstenot savu likumdošanu, ņemot vērā ehm, naudas līdzekļu apgrozījumu. Paldies. Uh, thank you very much. And um, we got a bit out of sync here because I was going to come back to you right at the very end of the debate, but because there may be a few more things to, to address. Te pašu beigās. Uh, Šiet, ka tagad ir ļoti labi, mm, ka šīs debats norāda visus e, saspīlējumu punktus, kas saistīti ar KKU, INB. Tad jau atainojas e, šī vīde, kas varētu veicināt konkurenci nodokļu jomā, un tad mēs varētu nākt klajā ar likmēm. Uh, kas veicinātu izaugsmi. Es domāju, labi ir izskatīt visu iespējas tagad. Un katrā ziņā uh, es varu atbalstīt ideju, ka drīzāk ir jānosaka zināmi limiti, nevis jānosaka konkrēti likme. Piemēram, saistībā ar uh, pievienotās vērtības nodokli, tika paredzēta elastība, lai veicinātu turismu, piemēram, vai uh, krīzes situācijās mainītu šīs likmes. Skaidrs, ka mēs varam ietekmēt uh, ekonomiku arī ar nodokļu politiku. Uh, Un tas arī jāparedz, ka katra valsts var šai ziņā lemt pati. Labi, ka šobrīd mēs uz to norādām, ka ir, ka šāda elastība mums jāparedz arī nākotnē, kaut arī mēs gribētu šeit noteikti kaut ko harmonizētāku, manā skatījumā arī caurskatāmāku katrā ziņā saistībā ar to nodokļu bāzi ja mēs runājam par problēmām ar nodokļiem, tad drīzāk te nebūtu ar pirkstu jānorāda uz īriju, bet uz kādu citu valsti. Došu vārdu tagad komisijai, un tad Marijānai būs vārds beigu vārdiem. Lūdzu, liels paldies priekšstādātāji. Es esmu nodaļas vadītājs, kas eh, visvairāk ir strādājis pie KKUNB priekšlikuma Es gribētu sacīt dažas lietas. Katrā ziņā man bija ļoti interesanti uzklausīt deputātu komentārus, un es domāju, jūs ļoti pareizi norādījāt uz trim galvenajām problēmām - brīvā izvēle, konsolidācija un likmes. Es domāju, jūs ļoti labi saprotat komisijas stingro iespēju, stingro nostāju Man bija interesanti noklausīties jūsu ziņojumus, un, protams, komisija arī ļoti rūpīgi izlasīs jūsu galīgā ziņojumu variantu. Es tikai gribētu norādīt uz trim lietām, kas izskanēja debatēs visp, vismā vispārēji. Runājot par brīvo izvēlu, par nes, nesaistīto pieeju. Mums padomē ir bijušas tehniskas diskusijas, bija komentāri par šo opcionālo pieeju. Es gribētu jums atgādināt ka tad, kad cilvēki patiesībā saka, ka viņiem ir bāžas par to, ka dalībvalstis nevarēs mm, vadīt divas mm, nodokļu sistēmas. Es gribētu norādīt uz to, ka te ir sacīts, ka dalībvalstī ir jābūt atvērtai KKUN, bet tas nenozīmē, ka dalībvalstī ir jāturpina vēl arī savu iepriekšējā sistēmu ir jāparedz, ka pašreizējie nacionālajie noteikumi ir jāsaskaņo ar KKUNP, tad tas būtu viens no šīs problēmas risinājuma variantiem. Un tāds bija variants, kas izskanēja padomas darba grupā. Otra lieta, uz kuru gribētu vērst jūsu uzmanību, bija šis. Uh, <clears throat> um, ka tika pieminēti uh, šie te IFRS, e starptautiskie finanšu pārskats standarti, ne visi uzņēmumi ES ietvaros var izmantot starptautiskos finanšu pārskats standarts dalībvalstu ziņā ir uh, noteikti, kuriem uzņēmumiem ir jāizmanto šie IFRS un ne visas dalībvalsts īsteno šos noteikumus. Tā tad uh, dažiem uzņēmiem, kas juridiski nevar sagatavot savus grāmatvedības do dokumentus saskaņā ar IFRS, būtu ļoti grūti iztenot arī šo nodokļu sistēmu. Un vēl es gribēju norādīt to, ja gan jūs to nezināt, mēs saņemām atzinums no dalību valstīm, deviņām dalību valstīm un <clears throat> no dalībās parlamentiem par um, otro uh, protokolu, ka tur bija problēmas. Uh, ar, <clears throat> ar subsidiaritāti. Tātad te pavisam netiks sasniegt šīs 18 punktu līmenis, kas paredzētu oficiālu pārskatīšanu. Taču mēs nosūtījām atbildes parlamentiem uh, oktobra beigās un novembra sākumā. Un uh, eh, tā es gribēju sacīt, ka Komisija ir atbildējusi katram nacionālam parlamentam, kas norādīja uz problēmām ar subsidaritātes principiem. Un būtībā mēs atbildējām, ka mēs uh, nepiekrītam tam, ka te ir problēma ar subsidaritātes vai samērīgumu principu. Bet visādi citādi mēs kā komisija augstu vērtējam uzklausīt jūsu debates un mēs uh, vēlamies lasīt galīgo ziņojumu projektu. Uh, Un katrā ziņā skaidrs, ka parlamentam šeit ir svarīgi nākt klajā ar savu stingru nostāju. Lielas paldies! Paldies! Šķiet, vēl mums ir dažas minūtes Ildiko, jūs gribētu kaut ko piemetināt? Un pēc tam došu vārdu Marijanai. Kas varam sepanēno kosoņē? Paldies, priekšsēdētāji! Es uzklausīju komisijas atbildi Mm, jāsaka, atbildu savu jautājumu. Es nesaņēmu, es gribēju uzdot jautājumu. Kā pieaugs, kāda ir izaugsmes perspektīva Eiropas Savienībā, ja šī sistēma tiks īstenot? Un kuras dalībvalstis ir vismazāk aizsargāts un kā tās ietekmē šī sistēma? Jā, nu nav uzskatām pētījumu par skai, ar visiem skaitļiem, tad es nezinu, kā mēs varam pieņemt lēmumu par šīs sistēmas uh, izmantošanu. Vai komisija ir kāds komentārs, vai jūs gribētu um, atbildēt šo jautājumu vēlāk? Uh, es, es atvainojos, ka nerunāju par to tik uh, detalizēti. Protams, mēs esam veikuši ietekmes izvērtējumu, mums ir finanšu analīze, te ir daudz prognožu izmantots, mēs izmantojam atšķirīgas metodes, eh, vērtējām eh, valdošās tendences. Un kuras dalībvalstis tad ir trauslākas par citām, kuras ir vairāk pakļautas riskiem? Mēs modelējām dažādus scenārijus, veicām ietekmes izvērtējumus uz atsevišķām dalībvalstīm. Un Mums, protams, ir jāsaprot, kādus scenārijus jūs izvēlaties, un ir jāsaprot, kādas nodokļu likmes dalību valsts izmanto kā kopīgo nodokļu bāzi. Ja dalību valsts vēlas vai nu pazemināt vai paaugstināt likmi, protams, mainīsies arī ienākumu līmenis. Un, protams, mēs nevaram saņemt pilnīgi simtprocentīgi precīzi skaitļus par to. Jāņem vērā, ka tās ir prognozes, kad mēs lūdzām, lai dalību valstis uh, mums sniedz informāciju, un mēs vaicājām dalību valstīm, vai viņi zina, kādi būs, piemēram, eh, nodokļu ieņēmumi nākamos piecos vai desmit gados. Protams, dalību valsts nevar apstiprinoši atbildēt uz šo jautājumu. Tā tad komisija mēģina kaut ko prognozēt, modelēt situācijas, cenšoties paredzēt, kas tad īsti notiks. Protams, tas ir jāplūko no dažādiem redzes leņķiem. Paldies! Paldies! Enī, jūs lūdzat vārdu. Ευχαριστώ, Σάρων. Ήθελα μια ερώτηση να κάνω κι εγώ προς την... Paldies. Viens jautājums. Gribētu adresēt Eiropas komisijai. Uzklausot eh, pēdējos komentārus par atsevišķām dalību valstīm. Jūs runājāt par to, ka ir neiespējami prognozēt uh, ieņēmums nodokļos, bet ja varā, vajadzētu, nospraust jūs, uh, vajadzētu sasniegt jūsu nospraustos mērķus, tad visai sistēmai jābūt obligāta rakstura. Uh, Mēs runājam par ļoti būtiskiem soļiem, kas ir jāievēro uzliekot uh, nodokļus uzņēmumiem, un to nevar atdalīt no politiskās koordinācijas. Tas ir nozīmīgs ekonomiskās eh, pārvaldības pīlārs. Vai mums vajadzētu noteikt konkrētas normas uh, attiecībā uz budžeta politikas harmonizāciju un pēc tam pateikt, ka tas ir tabū jautājums, piemēram, izmantojot vienu no būtiskākajiem instrumentiem. Proti, eh, nodokļi ir viens no galvenajiem ienākuma avotiem valstu budžetos, un, protams, ja mēs runājam par 27 vai 17 dalību valstīm, eh, tās ir atšķirīgas. Nu jā, mēs tagad par to runājam, mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, e, it īpaši Eirozonā. Mums ir jāņem vērā budžeta kontrolas aspekti. Gribēju arī atsaukties uz to, ko teica iepriekšēja runātāja. Tātad, vai mēs vēlamies tādu obligātu nodokļu bāzes modeli, piemēram, balstoties uz spēcīgāku sadarbību? Uh, un, protams, eh, citas valstis pēc tam solīt pa solīti mums pievienotos. Vai kaut kas tāds ir iedomājams? Eh, Taisens kundze, lūdzu, paldies. Priekšstādātājs kundze vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās debatēs. Eh, Šķiet, ka mēs varēsim sagaidīt vēl vairākus grozījumus. Nu, darbs būs ļoti interesants, un es ceru, ka varēsim izstrādāt arī kompromisu grozījumus. Es ļoti uzmanīgi klausījos kolēģi izteikumos. Protams, mēs. Uh, Saprotam, ka visas dalība valstis ir savstarpēji saistītas, atkarīgas cit no citas, to mēs pēdējo mēnešu laikā esam ļoti labi redzējuši. Un, ja jūs kaut ko darāt vienā dalību valstī, tad sekas ir nekavējoties jūtams arī citā dalību valstī. Tādēļ ir jābūt labai koordinācijai, tas ir neapstrīdami. Mums ir jāsaprot, eh, ko mēs varam koordinēt, kur Eiropas Savienība var iejaukties. Mums dažreiz ir jābūt arī pietiekam drošiem. Un runājot par šo konsolidēto nodokļu bāzi, protams, eh, mēs eh, varēsim kaut ko vairāk prognozēt, tad, kad jau būs balsojums par grozījumiem. Es esmu tikusies gan ar komisijas, gan ar padomas locekļiem, ar mm, pārvaldes darbiniekiem, un sarunās ar viņiem esmu konstatējis, ka šis ir ļoti labi sagatavots priekšlikums. Nu, tas nav tā, ka tas ir radies vienas nakts laikā, karstu putru strebjot, ka komisija to ir sagatavojusi par roku galam un tad mm, iedevusi parlamentam, nu, skatu, ko viņi ar to iesāks. Uh, Nē, šis ir labi pārdomāts priekšlikums. Es ceru, ka kolēģi to atbalstīs un mēs noteikti varam uh, spērt vēl tālākus soļus, bet šeit uh, ir konsultācija procedūra. Mēs neesam uh, iesaistīti koplēmumu procedūrā. Mums ir jāsaprot, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt, vai mums ir jābūt ambiciozākiem. Es esmu pietiekami ilgi darbojusies politikā, un es saprotu, uh, ka nevajag būt ambicioziem pašmērķa vārdā, ir jābūt realistiskiem un nevajag mēģināt par katru cenu tikai iet uz priekšu, neskatoties apai, atpakaļ. Un, protams, dalībvalsts ir ļoti noraizējušās par pašreizējo finansiālo situāciju, un es uh, ar nepacietību gaidīšu kolēģu grozījumus, esmu pietiekam atvērt noskaņotu un ceru, ka mēs varēsim izveidot labu ziņojumu visi kopīgiem spēkiem vēl viens jautājums, bet eh, es pati nevaru uz to atbildēt. Tā tad. Eh, kā mēs izvairīsimies no tādas situācijas kā Delavērs štatā Amerikā? Protams, mums ir tādas priekšrocības, ka administrācija kontrolē Eiropas likumdošanas piemērošanu un, ja mēs runājam par uh, nodokļu tarifiem, tad dalību valstīs tie ir atšķirīgi un ir jāņem vērā, ka uzņēmums tiks aplikts ar nodokļiem konkrētā valstī un um, tas atšķiras no tā, kas notika Delaverā. Mums, protams, ir jāizvairās no riska, un jāparūpējas, lai nebūtu tāda situācija, ka katra valsts, ka valsts mēģinās um, filiāls vai mēģinās uzņēmums atvērt kaut kur citur, uzņēmums mēģinās tos atvērt kaut kur citur, kādā valstī, kur varbūt būs vājāka kontrole. Nu, to mēs nevēlamies sasniegt. Varbūt par to mēs varam apspriesties nākamreiz. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tomēr debats bija no dienas aizstošas. Grozījumi ir jāiesniedz 8. Uh, decembrī līdz pusdienas laikam. Par uh, grozījumiem apspriedīsimies 9. janvārī un esam paredzējuši balsot 6. februārī. Un marta 2. plenāra sesijā esam gatavi par šo ziņojumu balsot. Paldies! Tagad uh, būs eh, maza, maza pauzīte, lai visi tie, kas vēlas balsot, varētu ienākt zālē. Un pēc piecām minūtēm 11. atsāksim darbu. Paldies!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

Okay.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 if everybody can sit down and I can see who's here. Nu, lūdzu, kolēģi, apsēdieties savās vietās, lai var redzēt, kurš ir ieradies, kurš ne, un varam ķerties pie balsošanas. One, two. announcements before we can move on. E, man ir daži paziņojumi pirms balsojuma. Centīšos būt lakoniska. Tā tad. Mums bija trilogs par emēju vakardien, e, zināmās jomās panācām progresu, bet vēl pilnībā nesam uh, uh, savu darbu noslēguši. Līdz ar to, kad vienosimies par datumu, nākamo nedēļu laikā būs vēl viens trialogs. Tālāk direktīva par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Gribu teikt, ka Lībe komiteja pieprasīja sadarbību saskaņā ar 51. noteikumu. Uh, piemēram, daļas, kas attiecas uz kriminālām sankcijām un ir uh, atrodams direktīvā. Libe teica, ka viņi grib uh, iepazīties ar atšķirīgiem līguma juridiskajiem pamatiem. Tas ir saistīts ar 83.2, tātad kriminālās sankcijas un sadarbība starp. Uh, tiesību sargājošām iestādēm. Es, protams, rakstīšu Libe komitejas priekšsēd, es, eh, komitejas komiteja priekšsēdētāja konferences vadītājam eh, rakstīšu vēstuli. Mēs lūdzām, lai Lībe sagatavo savu atzinumu. Un, protams, mēs varam sadarboties uh, tieši krimināla jautājuma jomā, jo tas būtu visatbilstīgāk. Kā jau minēju, 24. 25. novembrī es biju Dānijā ar Stolienu kungu un Jensenu. Mums bija ļoti auglīgas tikšanās ar prezidentūru, ar dažādām organizācijām, arī ar sekretariātu locekļiem no iekšlietu, ekonomikas un izaugsmas ministrijām. Vienu ministru mēs, diemžēl, nevarējām sastāt. Mēs uh, tikāmies ar nodokļu ministru, dažādām asociācijām, valsts bankas prezidentu, deputātiem, locekļiem, uh, kas darbojas Eiropas lietu komitejā. Mēs runājām par finanšu pakalpojumu regulu, par dažādiem makroekonomiskiem jautājumiem un līdztekus tam, uh, runājām par Dānijas prezidentūras paredzētajām prioritātēm. Viņi runāja par uh, finanšu transakcijas nodokli, eirozonas krīzi, izaugsmi, nodarbinātību, uh, valstu parādiem un finanšu pakalpojumu regulu. Tātad tās bija viņa galvenās prioritātes. Es gribēju teikt, ka šajā pēcpusdienā no 4.30 tikt eh, šajā pašā zālē līdz mm, bez ceturkšņa sešiem būs koordinators sanāksme, mēs tiksimies arī ar Vācijas ekspertiem, runāsim par eiro obligācijām. Tā ir sanāksme, kas ir um, atklāta pilnīgi visiem, būs uh, tulkojums pieejams tikai vācu, angļu un franču valodās. Ceru, ka apmeklējums būs bagātīgs. Tagad, cerams, varam ķerties pie ziņu balsojuma. Piektais darbkārtības punkts. Yeah. So the first, the first one is the proposal. Pirmais ir regulas priekšlikums par eiro monētu emisiju. Ready. Vai visi gatavi balsot? Mr. Ludvigsen. Ludvigsson kungs. Gierarinte. Es gribēju pateikt, ka mana balsošanas ierīce nedarbojas. Paldies. Okay. Do, well, let, let's, can we have a, a test vote then? Vai varam izmēģināt balsošanu? Tātad uh, visi ieslēdziet savas balsošanas iekārtas. Morning, Sharon, by the way. Morning, morning, morning, everybody. I wanted that dress.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 Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par devīto. Vai viss nobalsoja? Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 26. Kas pār? Pret. Atturas noraidīts. 10. par. Pret. Atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. Kolēģi, varbūt varat celt roku augstāk. Visi nav ieradušies, un uh, jums jābalso patiešām dūšīgāk. 11. kas par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Būtisks grozījums A, referenta grozījums. Kas par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Mutisks grozījums B, referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums C, kurš par pret atturas noraidīts. 17, 18, kas par pret atturas. Varam pārbaudīt. 17.28 par svītrošanu. Nobalsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturas noraidīts. Nu, ļoti grūti redzēt, kā jūs te balsojat. Kompromiss B referents iesniedzis ar mutisku grozījumu, arī referents sagatavot par pret, atturas, noraidīts. 20. Šķiet bija noraidīts, saka priekšsēdētāji. 20. kas par? 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas pieļauts. 22. par pret atturas nu, pārbaudīsim, nobalsam elektroniski. Man gan šit, ka noraidīts ar priekšsēdētāju. Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti labi, ka pārbaudīju. 23. 23. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24. par. Pret. Pārbaudīšu, jo es neredzu, ka jūs būtu cēluši rokas. Sākam elektroniski balsot. Nu, jā, tik un tā bija pieņemts. Pirmais grozījums par. Nu, es kādu, kad eh, tautas pārtīte cels rokas. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pārbaudām. Balsojam elektroniski par trešo. Man šķiet, ka pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim drošības labad. Sorry, try again. Balsojam vēlreiz, es atvainojos, kaut kas nogāja greizi. We're still on amendment 3. Balsojam par trešo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu kā man? Man jau tā šķita. Kompromiss C referents. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sestais par. Pret atturas noraidīts, septītais par pret atturas noraidīts, astotais par pret atturas noraidīts. Tagad elektroniskais eh, balsojums par tekstu grozītā versijā. Every voted, votes closed, that's carried pieņemts ar 35 balsīm, eh, neviens nebija pret, neviens neaturējās. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju. Vai viss nobalsoja? Īstenībā 36 ir pār, jo vienam nedarbojās balsojums, balsošanas aparāts. Tagad padomas regula. Sastais darba kārtības punkts. Septītais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums. Labāk pārbaudīsim, labi, nobalsojam elektroniski par astoto. Beidzam balsot. Bija noraidīts 21 pret 14. Devītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Mutisks grozījums A, kas par, pret. Tas mutisks grozījums, tad balsojam, kas par, pret, atturas. Es īsti nesaprotu. Mums jānobalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ten now, all those in favor. Desmit, kas par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 11. par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret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 atturas noraidīts. Sestais par pret atturas noraidīts. Elektroniskais balsojums par visu tekstu grozītā versijā. That's carried 30. Tas ir pieņemts 36 pār. Neviens nav balsojis pret, arī atturēties nav. Tad attiecīgi elektroniski par rezolūciju. Yeah. No. So, come on, there's three more to vote. Nu, vēl trim būtu jānobalso, vai pilnīgi visi ir nospieduši vajadzīgās pogas. Lūdzu, lūdzu, vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot, 36 par, neviens nav pret, neviens nav atturējies, liels paldies. Un tagad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 Right, okay. I think what we do here, we've got three oral amendments. Mums šeit ir trīs uh, mutiskie grozījumi, kas saistīti ar kompromisu A. Varbūt atsevišķi balsosim no sākuma. Vispirms ir mutiskais grozījums no sociālas un demokrātu grupas, uh, attiecīgi apsvērumu daļā, having regard un tā tālāk. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts? Otrais mutiskais grozījums, kur pirms vārda makroekonomiskā balance, kurš pār pret atturs. Tas arī noraidīts. Un trešais mutiskais grozījums arī par, kas par pret atturs noraidīts. Tagad mēs varam balsot par kompromisu A, kas par pret atturs noraidīts pieņemts. Tālāk mums ir jābalso elektroniski par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār un 3 ir atturējušies. Tad ir pieņemts. Lielas paldies! That's the same. And that's it. We are now business is finished. Un tas arī ir viss. Mēs esam pabeiguši mūsu darbu. Paldies! Now, okay. we've, we've got a shadows meeting for... Mums ir arī ēnu referentu sanāksmes sepa sankarā, vai jūs varētu lūdzu atstāt zāli klusām?